krīzes nolīgumam, un tam mums vajadzētu veicināt tādu rīcību, tādu rīcību, ka tās valdības, kas eh, pārkāpj klimata eh, noteikumus un vīdes prasības, nu, tur jau ir paredzēti noteikumi, ka Eiropas uh, tirgos netiks pieņemti tie produkti, kas netiek ražoti saskaņā ar vides prasībām, bet Amazon taču tepat ir planēta, ir kā visiem viena kopīga, un to arī parādīja Covid-19 pandēmija. Mums ir eh, jāizmanto spiediens, ko varam izdarīt uz Brazīliju, uz vietējiem eh, atbildīgajiem cilvēkiem. Un tas ir jādara gan mūsu pašu labā, gan arī mūsu uh, bērnu labām. Paldies! Nākamais runātājs ir Sančes Amora. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, mēs redzam, ka populisti ir stājušies pie varas un uh, Bieži vien eh, tas nozīmē arī vidas prasību mazināšanās. Ir populisti, kas neievēro mm, tiesības un arī vide netiek ievērot. Vienmēr šie autoritārie režīmi eh, šādi miedarbojas ar vidi, bet eh, kāpēc Balsa, Nāro, Trumps, Orbāni? Tas eh, vienkārši parāda mm, tādu īpašu tendenciju. Tas ir viss eh, bīstamākais risinājums eh, galēji labējo nākšana pie varas, kur tiek eksploatēti resursi savā pašā valstī vides praksi, kā tas būtu kā tāda politiska kārte ir ši, šāda prakse. Amazon var uzskatīt, ka eh, tāds cilvēces mantojums, līdzīgi kā Arktika un arī citas vietas, bet te ir resurss, kas, ko izmanto arī paši iedzīvotāji, arī pamatiedzīvotāji, pirmiedzīvotāji, kuriem arī turpmāk būs Brazīlijā jādzīvo, bet uh, viņiem tiek atņemta šīs tiesības, jo meži izcirsti un uh, tiek sagrābti. Mm, bet eh, ir arī jāatgriež demokrātiskā kvalitāte un vides kvalitāte Brazīlijas nākotnē. Un te es Itālijas ko, mm, kolēģim vēlētos teikt, ka es tikai priecētos atgriezties savās mājās un runāt par to, ka jā, mēs parlamentā runājam par Amazoni un situāciju ar mežiem. Paldies! Nākamais runātājs Durāna kungs. Paldies! priekšsēdētāji. Es vēlētos savu uzstāšanos sākt uh, godinot Čiko Mendesu, kas tika nogalināts vairāk kā 30 gadus atpakaļ Brazīlijā, jo viņš aizstāvēja Amazonas mežus. Kopš viņa nogalināšanas viņš e, ir arī citi aizstāvējuši mežus un e, viņi tikuši nogalināti pat 4-5 jau ir nogalināti aktīvisti. Es domāju, ka nevajag apmierināties ar to, ka tikai nosodam Balsonaro, Brazīlijas valdību un tikai rādīt ar pirkstiem uz vainīgiem. Protams, viņiem ir sava atbildības nasta, bet neaizmirsīsim. Tas jau izskanēja, un es uz to uzstāšu, ka meža izciršana, noziegumi pret planētu, pret bioloģisko daudzveidību, pret dzīvo dabu, zemes sagrābšanu un genocīds. Uh, tā mēs arī esam par to atbildīgi. E, jo mēs taču importējam soju, lai e, barotu savus lopus. Un tieši e, mēs importējam palmu eļu, un tamdēļ arī šie meži tiek iznācināti. Tātad futbola lieluma teritorija katru sekundi tiek zaudēta. Tas jau tika pieminēts. Meža izciršana notiek Amazonas Un tad eh, mums ir jāparaugās uz lietām tieši. Pirms eh, četriem gadsimtiem eh, tik teikts, ka dievam ir svarīgi cilvēki. Un ir ļoti svarīgi arī padomāt par cēloņa. Mums jādomā par pašu atbildību, nevis tikai noraudzīties pasīvi uz notiekošo un pat būt kā līdzzinātājiem, bet apzināties, ka mēs esam līdzzinātāji tajā, kas notiek. Mēs jau to teicām, mēs jūs atbalstam šajā komisāra kungs. Mums jāmaina likums, ir jābūt pietiekami rūpīgiem, modriem, tam ir jābūt par pamatu mūsu mm, starptautiskām vienošanām. Mums ir jāpārtrauc tie tirzniecības nolīgumi, kas nav atbilstīgi. Jā, Eiropā jābūt atvērtai, bet ir jāaptur Merkosūru un visi tie, kas eh, grauj planētu jau pašreiz. Paldies! Nākamais runātājs ir eh, Tilī Mets no Zaļajiem. Paldies, priekšsēdētāji! Es ar šoku redzu to, kas notiek Brazīlijas Amazonē. 2020. gads šobrīd rādās būs viss graujošākais gads Amazonē. Un vēl šī sakritība, ka ir epidēmija Vēl to pa, eh, pasliktina. Rikardo Salas arī izdarīja paziņojumu un eh, iz, tic, tika izmantot situācija, ka pasauli pievērsusies Covid eh, un tā tad tiek vienkāršot likumdošanu. Ne tikai tiek zaudētas zemes nelegāls koku izciršanas dēļ, bet arī pandēmijas dēļ. Un, Eiropas eh, uzņēmumiem arī ir sava atbildība. Vai nu mm, viņi finansē lielos eh, zemes īpašniekus, vai arī eksploatē zemi, lai tiktu ražoti mm, eh, pārtika. Bet pašiem patērētājiem jābūt modriem. Mums ir jāpieliek punkts bīstamajam Merkosūra nolīgumam. Paldies! Nākamais runātājs ir Helmuts Šolts no GOE. Prezidents un Herr Kommissar! Šalca kungs, paldies priekšsēdētāji. Bolsonaro valdības ekoloģijas ministre izteica kādu priekšlikumu nesenajā kabita, kabineta sēdē citāts. Tagad, kad visi runā tikai par Covid, mums ir uh, eh, jāizvainās no jebkādas jaunas likumdošanas vides jomā. Jāsaka, ka šāda attieksme valda Brazīlijā, un mēs esam līdzatbildīgi Durāna kungs. Tad, kad mēs uh, slēdzam tirzniecības līgumus ar šādu valdību, kas galīgi nerīkojas ilgspējīgi un nav ieinteresēta vides aizsardzībā, nu tad mēs būsim vainīgi. Mums ir e, jāievieš tādi tirzniecības politikas instrumenti, kas aizsargā gan ekoloģiju, gan pamatiedzīvotāju ciltis. Šiem sociālajiem un vides standartiem ir jābūt saistošiem. Un kas notiks, ja e, līgumi tiks ratificēti? Nu, mēs tad varēsim atgādināt Bolsonaru uzņemtās saistības. Un komisāra kungs, ja šādas saistības līgumā netiks iekļautas, jūs vispār varat ar to šeit nerādīties Eiropas parlamentā. Mums, protams, ir jāpelē pie uh, uzņēmuma, Eiropas uzņēmuma sirdsapziņas, lai aizsargātu Eiropas uh, Amazonas tropmežas. Merci, Madame la Présidente, Monsieur. Nākamā runātāja ir Marija Rēna. Paldies! Es varu tikai pievienoties kolēģu teiktajam, kas attiecas uz situāciju Brazīlijā un mežu izciršanas tematu. Var tikai pievienoties tiem, kas kritizēja Bolsonaro valdību par cilvēktiesību neievērošanu, par darba ņēmēju ne, tiesību neievērošanu un um, to, ka netiek respektēta teritorija un vide. Bet um, arī atsaukšos uz to, ko teica Durānkungs - mūsu līdzatbildība, kā Eiropiešiem mūsu līdzatbildība turpināt uh, skriet virsū sienai ar tirzniecības nolīgumiem, kas pierāda parādījuši savu bezzobainību un nespēju likt respektēt vidas tiesības, komisārkungs. Kad jūs teicat, ka ilgspējīgas attīstības sadaļa, kas e, ir obligāti tirzniecības nolīgumos, to starp Merkosūru gadījumā, bet tātad visos šajos gadījumos, kad Tas eh, tādējādi eh, varēs regulēt situāciju. Nē, īstenībā šī sadaļa neko nereglamentē. Tiek veidotas diskusijas, bet nekāda sankcija nav, ja netiek respektētas vidas prasības. Mēs prasām eh, nevis skaistu mēr mārketingu vai jaunu diskursu, bet saistošas prasības, jā, tirzniecības nolīgumiem, bet jaunas paaudzes tirzniecības nolīgumiem, kas eh, reāli ļauj eh, piemērot sankcijas tādām valstīm kā Brazīlija un citām, kas nerespektē tiesības. Mums jābūt eh, modriem arī Eiropas multinacionāliem uzņēmumiem, jo kad viņi investē tajās valstīs, kur netiek respektētas cilvēktiesības, vides prasības, un lai būtu iespēja upuriem ieviest prasības, un lai būtu iespējams sūdzēties, un tas tiktu respektēts. Tas ir cilvēks cilvēces tiesības. Ir arī pirmiedzīvotāji, kas tiek izdzīti un iznīcināti no Amazonas. Mums ir jāparedz tiesības viņiem sūdzēties pret multinacionāliem uzņēmiem, kas nerespektē pilnīgi neko. Paldies! Nākamais runātājs Šārls Gorens no Reņū. Paldies, priekšsēdētāji. Amazonas eh, koku izciršana ir eh, degradētas politikas rezultāts. Mēs varam zemes sagrābšanu saukt par politikas sekām. Jā, tas ir nulle mm, politikas sekas, jo tie, kas to dara, ļoti labi zina, ka mm, e, var rēķināties ar pašreizējās valdības un prezidenta atbalstu. Uh, Un eh, tad, nu, te, tiek, eh, te ir pārrāvums ar iepriekš īstenoto periodu ap 2012. gadu. Tad bija iespējams eh, m, nedaudz ierobežot sēkas, pateicoties Brazīlijas vides aģentūrai un pateicoties tam, ka tika izveidots fonds, lai atbalstītu mežu saglabāšanu. Šī politika arī e, nesaskan ar to, kas notika Kopenhāgenes konferencē. Bet ko tad darīt? Kaut arī eh, man liekas simpātiskas komisijas iniciatīvas, man ir bažas par efektivitāti. Ir jābūt modrībai mūsu uzņēmumiem attiecībā uz importu, bet vai ar to pietiek? Tieši tas pats sakāms par politisko dialogu. Jā, eh, ir eh, jābūt apzinīgiem, bet es domāju, tālu mēs netiksim. Jūs domājat, ka Bolsonaro mainīsies? Uh, Viņš ir tāda tipa cilvēks, kas eh, starptautiskā līmenī eh, gūst eh, gana lielu atbalstu un ar bībeli ar vienā rokā un ar tādu spēcīgu gribu mm, mm, raksturā ir gatavs īstenot savas idejas un graut mūsu planētu Tirzniecības līgums ES Merkosur, ja tas paliks nemainīts, tad Bolsonaro eh, principā to varēs uztvert kā tādu balvu par savu bezatbildību. Paldies! Nākamais runātājs Karolaina Roza no Zaļajiem. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tas, kas notiek Amazonas baseina mežos, nedrīkst mūs atstāt vienaldzīgus. Jāsaka, ka ir jāsaglabā šī milzīgā bagātība. Mēs nedrīkstam pieļaut turpmāku biodaudzveidības noplicināšanu. Jāsaka, ka intensīvā sojas audzēšana noteikti ir viens no iemesliem, kādēļ meži tik lielā apjomā tiek izcirsti. Un eh, šajā reģionā eh, intensīvas eh, lauksaimniecības rezultātā tiek arī piesārņoti pazemes ūdeņi un upes. Līdztekus tam Bolsonaro eh, ļauj nelegāli izmantot mežu resursus un mīda kājām eh, pamatiedzīvotāju tiesības. Uh, Tad, kad mēs iepērkam šo ģēmo soju, tad, kad mēs uh, vedam sārunas par uh, tirzniecības nolīgumiem ar Brazīliju, mēs kļūstam par šo briesmīgo noziegumu līdzvainiekiem. Jāsaka, ka ir jārīkojas tagad uh, mūsu plosošās krīzes, to pierāda agrāk nekā jebkad. Ir jābūt iniciatīvām starptautiskā līmenī, Eiropas Savienībā jāuzņems līdera loma un jāievieš ļoti saistoši pasākumi. Rīt būs par vēlu. Paldies! Paldies! Tagad Maiks Voles uzstāsies kopš 70. gadiem vairāk kā 700 tūkstoši kvadrātkilometru Amazonas meža ir izcī, iznīcināti. Ir jāsadarbojas starptautiskā līmenī, lai cīnītos pret šo postošo aktivitāti. Neoliberālie tirzniecības nolīgumi, ko šeit izstrādā Eiropas Savienība, ir patiesais apdraudējums bio daudzveidībai. Jūs vēlaties atrast pēc iespējas lētākas izēvielas un vēlaties to darīt, neņemot vērā ne mežu izciršanu, ne pamatību ievērot iedzīvotāju tiesības. Un, eh, ja tiks pieņemti šie līgumi, tas nāks par ļaunu arī īrijas mazajiem lauksaimniekiem un uh, politiskais izvērtējums ir tikai tukši vārdi. Zaļie vēršas pret šādiem līgumiem. Mazās lauksaimniecības īrijā un citur nav uztraukušās tikai par dzīvotnēm, bet arī ir patiešām sadusmoti par Eiropas Savienības liekulību, kas vēlas it kā samazināt izmešu daudzumu, bet uh, tajā pašā laikā importēs ārkārtīgi uh, dabu postošos apstākļos iegūt izmantotu lielopu gaļu un arī sojas pupiņas. Paldies tagad Langas kungs. Jāsaka, ka Amazonas meža izciešana nav nekas jauns. Mēs to vērojam jau vairāku desmit gažu garumā, un līgums nav pats izšķirīgākais brīdis tajā visā. Politika ir aplama, Bolsonaro, uh, visas šīs nekārtības ir tikai padziļinājis. Mums ir jādara kaut kas, lai šo problemātiku padarītu mazāku. Protams, ka problēmas ir saistītas ar mūsu um, izturēšanos, ar izuvielu importēšanu no Brazīlijas. Ja, piemēram, mēs kā izmantotāji, kā patērētāji kaut ko uh, mainīsim savā, savos ieradumos, tad piegādātājiem vajadzēs kaut ko mainīt arī savā politikā un taktikā. Tika arī teikts, ka ir jābūt regulēšanas pasākumiem, lai būtu godīgi konkurences uh, noteikumi. Jā, ļoti skaisti vārdi, bet līdz šim nekas nav ticis īstenots. Tādēļ mums ir jāpieprasa rīkoties un ir jābūt godīgiem. Burkhards kundzei bija arī priekšlikums savā ziņojumā par caurspīdīgām piegādes ķēdēm un saistībām. Viņa uh, izvirzīja tādus ļoti veiksmīgus principus. Uh, Mums ir jāpieņem Burkhardas kundzes priekšlikums, arī komisijai ir jārīkojas, lai nākamgad ES būtu atbilstoša likumdošana. Ja runājam par Brazīliju, dārgie kolēģi, tas nav tikai Bolsonaro. 88% no Brazīlijas pilsoņiem saskaņā ar aptaujas rezultātiem ir pret šo mežu izciršanu. Atbalstīsim viņus un iesaistīsimies dialogā ar reģionālajām valdībām Brazīlijā, jo tās izturs pilnīgi atšķirīgi no Bolsonaro valdības un vēlas atbalstīt Brazīlijas cilvēkus. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsies Stefans Bižū no Riņū grupas. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jāsaka, ka šis vēstījums ir domāts mums visiem. Es gribēju uh, pavaicāt, um, kāda ir jēga tam, ko mēs darām šodien, lai radītu rītdienas pasauli, kas būs solidārāka, godīgāka, kas domās par cilvēkiem un vidi. Kāda tam jēga, ja mēs pieļausim uh,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 ka Brazīlijā ir tāda ekstrēmi labējo valdība, kas augstasinīgi ļauj īstenot šo noziedzīgo Amazonas mežu iznīcināšanas plānu. Tas ir noziedzīgi pret pamīti iedzīvotājiem, tas ir noziedzīgi pret šo kopīgo biodaudzveidības mantojumu. Ar vārdiem vien nepietiek. Tūkstošiem reižu mēs esam kaut ko atkārtojuši, tūkstošiem reižu greižu mūsu vārdi ir atlikuši no šī cīniskā ekstrēmi labējās politikas mūra. Mums ir jārīkojas kopīgiem spēkiem, mums ir jācīnās pret koronavīrusu un jāsaka, ka mm, vairāk par 215 tūkstošiem futbola laukumu uh, apjomā mērāmiem mežiem tika noziedzīgi aizdedzināti, lai atbrīvotu teritorijas lauksaimniecībai. Mums ir jārīkojas, un lai eh, mēs visi varētu dzīvot un normāli elpot, mums ir nepieciešams šie meži. Mums ir nepieciešams gan zilās plaušas, proti debesu plašums, gan arī zaļās planētas plaušas meži. Neatkarīgi no tā, kur mēs uz šīs planētas atrastos, mums ir jārīkojas. Un pirms 50 gadiem kāds zinātnieks jau uh, brīdināja mūs par tā saukto tauriņa spērnu, spārnu efektu, bet ja mēs nerīkosimies, tad nebūs uh, kādā brīdī ne tauriņu, ne cilvēku. Paldies! Paldies! Tagad Hoizlinka kungs no zaļo grupas lūdzu. Dārgie kolēģi, kolēģis, jāsaka, ka nebūs nekad vakcīnas pret klimatu pārmaiņām. Tas nu visiem būtu skaidrs. Tādēļ bio daudzveidības uh, zudums un um, cīņa pret klimatu pārmaiņu atkal ir jāiekļaut darba kārtības prioritāšu sarakstā, kad vīrus būs pārvarāts. Bet tie, kas kā Bolsonaro nekaunīgi um, izmanto šo krīzi, lai turpinātu izcirst mežus milzīgos apjomos, ir vienkārši nekaunīgi un cīniski. Un ir uh, Pat uh, Brazīlijas uh, vēstniecība šeit atļāvās apgalvot, ka nav nekādas nelegālas meža iztiršanas. Tas, kas vienojas ar šādu valdību, kļūst par šī nozieguma uh, līdzvainīgo, pārkāpjot ekoloģiskās, sociālās cilvēktiesības. Tas, nu, ir skaidrs. Mēs joprojām esam otrs lielākais sojas importētājs pasaulē. Mūsu lauksaimniecības politika ir tāda, ka tiek uh, ražots tonnām gaļas ar soju soju, pateicoties sojas barībai, kas importēta no Brazīlijas. Tātad mums ir jāpārdomā pašiem savu lauksaimniecības politika. Tas nu ir tas galvenais. Mēs nevaram rīkoties tā kā līdz šim. Mēs pieprasām, lai Vācijas prezidentūra pārtrauktu sarunas par Merkazur nolīgumu, bet um, sāktu vairāk runāt par vidi un daudz, biodaudzveidību. Paldies! Paldies. Tagad Izabela Santos, sociāla. Muito obrigada, senhora presidente. Os números são esmagadores. Paldies, priekšsēdētāji. Skaitļi ir patiešām uh, bailes iedvesoši. 12,000 uh, platība, kas uh, piemērojama 12,000 uh, futbola laukumu, tika izcīrsta gada laikā. Uh, Mēs runājam par ļoti lielām meža platībām, kas ir vienkārši prasadošas no zemes virsmas. ir plānots izmantot uh, um, lauksaimniecībā 60% no Amazonas mežu teritorijām. Tiek domāts arī par uh, kalnrūpniecību tajās teritorijās, kuras joprojām apdzīvo pamatiedzīvotāji. Tas, um, to varētu nosaukt par genocīdu, etnocīdu, ekocīdu pamata iedzīvotāju pārstāvji ir pieminējuši šos terminus savās runās noziedzīgā Žaira Bolsonaru valdība par to visu neliekas nezinis. Ir bijuši uzbrukumi pamatiedzīvotājiem, ekoloģiskajiem aktīvistiem, un valstī valda pilnīga nesodāmība. Covid-19 tiek izmantots par aizsegu, lai turpinātu visas šīs noziedzīgās darbības. Ko mēs varam darīt pirms nav par vēlu? Ir vairāk, stingrāk jāaizsargā uh, šīs uh, planētas zaļās plaušas, ir jāpasargā pamatiedzīvotāju ciltis, ir jācīnās pret nesodāmību, bet ir jādara vēl vairāk ir jāizliedz tādu pronāk, produktu ienākšanu Eiropas tirgū, kas ir radušies meža izciešanas rezultātā. Tajā Eiropas uzņēmumi, kas eh, šādas eh, plēsoņu taktikas atbalsta, ir jāsoda. Paldies! Un tagad eh, Vaica kungs no zaļo grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs runājam par gandrīz 10 tūkstošiem kvadrātkilometru gadā, kas tiek izcilt Amazonas basēna teritorijā. Apvienotā karaliste vien ir atbildīga par to, ka ir iznīcināti 500 um, futbola laukuma platībā esošie meži, uh, ēdot no Brazīlijas ievesto lielopu gaļu. Un pat saskaņā ar Brazīlijas līkumiem šo mežu izciršana, lai ierīkot sojas laukus, ir nelegāla. Bet Bolsonaro ne tikai iedrošina nelegālu mežu izciršanu un cilvēktiesību pārkāpšanu, uh, viņš arī vēlas ar mums sadarboties. Mēs esam esam šī nozieguma līdzzinātāji. Mēs runājam par eh, simtiem tūkstošiem eh, kvadrātkilometru mežu, kas ir pazuduši, lai varētu audzēt soju un uh, lopus. Mēs investējam miljārdus katru gadu, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām, lai palīdzētu mūsu lauksaimniekiem, lopkopiem, lai viņi varētu izdzīvot šajā negodīgajā konkurencē, kas valda starptautiskajos tirgos. Kā tad mēs varam paskatīties? paskaidrot, ka nauda tiek izmantota, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām, bet mēs tajā pašā laikā atbalstām postošu darbību ārpus savām robežām. Nu, tā kā Džekila un Haida situācijā. Lūdzu, uh, uzlieciet veto lielopgaļas importiem no Brazīlijas nekavējoties. Paldies! Tagad Avrams kundze no sociāla grupas. Sociālas grupas. Paldies! Paldies! Mēs piedzīvojam patiešām eh, dažādus pārsteidzošus fenomenus šīs sanitārās krīzes laikā. Eh, Gaiss ir tīrāks, to ir patīkamāk elpot, eh, upēs, ezeros ir parādījušās tādas zīvis, kas vairs nav ehm, redzētas vairākas desmitgades. Dažās pilsētās pat ir vērotas stīrnas un uh, Ja mēs visu darītu kā nākas, tad mēs varētu dzīvot šādā tīrākā pasaulē 2050. gadā. Bet jāskata arī monētas otra puse, protams, Amazonē Eh, šogad vien ir izcirts par 50% vairāk koku nekā uh, pagājuši gadu. Bolsonaru valdība uh, tam visam nepievērš uzmanību. Viņi pat iedrošina šādu nelegālu izciršanu. Mums nevajadzētu būt pārāk optimistiskiem. Ja mēs vēlamies uh, būt šo valstu partneri, mums ir arī sarunās par tirzniecības nolīgumiem jāievieš daudz stingrāki principi. Es esmu ēnu referente ziņojumam par jauno mežiem veltīto stratēģiju. Tādēļ ir jāsaprot, ka uh, ir eh, jābūt ļoti, ļoti stingriem noteikumiem, kāda, piemēram, ir spēkā Eiropas Savienībā, domājot par meža apsaimniekošanu, bet šādi noteikumi, ja tie netiks ieviesti citviet pasaulē, nevarēs apstādināt um, ehm, mežu izciršanu. Jāsaka, ka zaļo kursu mēs nevaram upurēt eh, tirzniecības interesēs, un tas nav kurs, kas būtu jāievēro tikai mums. Uh, Paldies tagad uh, Formkungs zaļo grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Tiek apgalvots, ka Amazonas meži ir planētas zaļās plaušas, bet uh, patiesībā tas ir pilnīgi pretēji. Uh, šie meži um, absorbē ļoti lielu daļu CO2 izmešu, uh, Tā ir milzīga sistēma uz šīs planētas. Es pats uh, esmu bijis meteorologs, un mēs nevaram patiešām pas paredzēt, kādu risku var sagādāt mūsu zemē pa, uh, pakāpeniskā Amazonas mežu iznīcināšana. Zinātniski fakti nemelo, un ir pietiekami daudz pierādījumu šādai kaitniecīgai darbībai. Uh, Protams, ir jādomā arī par ekonomiskām izpausmēm, bet vai var jums uzdot jautājumu? Jums šķiet, ka ir iespējams elpot eh, kaut kādu statistiku, vai jums šķiet, ka ir iespējams eh, ēst naudu? Ja jums tāpat kā man liekas, ka tas nav iespējams, nu tad cīnīsimies viskopīgiem spēkiem, lai zemi padarītu par patīkamāku vietu dzīvošanai. Uh, Paldies, tagad došu vārdu um, Sinkevičus kungam komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Debatēs mēs dzirdējām patiešām skaidru signālu. Cīņa pret mežu izciršanu Amazonē ir uh, prioritāte gandrīz visās politiskajās partijās. Mēs arī dzirdējām, cik ļoti uh, dažāda rakstura izaicinājumi ir sastopami šajā reģionā. Mums ir jāpasargā gan Amazonas meža resursi, gan pamatiedzīvotāji, un pret to ir jācīnās, tātad jācīnās pret uh, uzbrukumiem uh, gan videi, gan pamatiedzīvotājiem tādā ļoti mērķicīgā veidā. Magīneses kundze teica, ļoti rūpīgi ir jāizpēta mūsu piegādes ķēžu sarežģītība. Uh, Jā, tas ir grūts darbs, bet gribu jums likt pie sirds, ka mēs esam nopietni apņēmušies darīt to, izskatot gan mežu izciršanas ekonomiskos, gan sociālos, gan arī veselības aspektus. Mēs Eh, valstīm eh, reģionā sniedzam ne tikai milzīgu tehnisko un finansiālo atbalstu, bet mēs ļoti rūpīgi ieklausāmies pamata iedzīvotāju raizēs. Viņus šī politika ietekmē tiešā veidā. Burkhārdas kundze un citi ļoti pareizi ilustrēja, ar kādu risku šie cilvēki ikdienā sastopas. Mums, protams, ir jāpārskata pašiem savu politiku, savu patēriņa ieradumi. Un tas notiek ļoti cieši sadarbojoties ar diplomātiskajiem servisiem dalību valstīs un Eiropas ārējās darbības dienestu. Mēs izmantojam pilnīgi visas diplomātiskās svīras, lai šo jautājumu turpinātu virzīt uz priekšu. Komisija jau ir uh, ieviesusi pasākumus, lai cīnītos pret galvenajiem mežu izciršanas cēloņiem un aizsargātu vietējo iedzīvotāju tiesības, kas cieši ņemot vērā mežu izciršanu un zemes sagrābšanos. To visu ņemot vērā ar uh, nepacietību gaidu to, kāds liktenis uh, būs jāpieredz Burkhartas kundzes ziņojumam. Mēs, protams, nevaram pagriezt pulksteni uz uh, atpakaļ un padarīt pagātni par uh, nebijušu, bet uh, mēs apzināmies, ka ir pienākušas krustceles uh, mūsu iepriekšējā dzīvē mums ir jāaizsargā ļoti svarīgas ekosistēmas, piemēram, mēži. Tas ir svarīgi ne tikai domājot par biodaudzveidību un klimata pārmaiņām, bet arī par ilgspēju un noturīgumu. Daudzi pieminēja arī valdību Brazīlijā. Mēs sazināmies ar nacionālajiem iestādēm, tajā skaitā Brazīlijā, lai tās reģionālā un starptautiskā līmenī cīnītos pret mežu izciršanu. Mēs sniedzam tehnisku palīdzību palīdzību, lai ātri samazinātu uh, mežu izciršanas tempus. Jābūt vēl ciešākai sadarbībai šajā plāksnē. Es varu piekrist Stefanūtas kungam, kas mums atgādināja, ka mežu izciršana uh, nenotiek tikai kaut kur uh, trešajās valstīs. Mēs to uh, esam redzējuši tepat Eiropā. Varu tikai piebilst, ka ļoti uzmanīgi sekoju tam, kas notiek Eiropā, un esmu gatavs arī eh, pats savā valstī par to visu runāt. Vairāk kolēģi pieminēja brīvās tirzniecības nolīgumus. Gribu teikt, ka visos modernajos nolīgumos jau ir iekļautas ambīcijas eh, un klauzulas, lai varētu veicināt ilgspējīgu attīstību. Tas, ka ir noslēgts sarunas ar Merkuzuru valstīm, nenozīmē, ka mēs piekrītam visu uh, reģionu valstu piekoptajai politikai. Uh, bet ir jāievieš divpusēji saistoši pasākumi, kā tas ir minēts ES Merkuzūra nolīgumā. Sadarbība ar Brazīliju un citām valstīm reģionā ir domāta, lai visi varētu ievērot tās saistības, kas ir minētas Parīzes nolīgumā mums ir jāstrādā, mums ir jādomā par ekoloģiju. Šeit uh, eh, Merkuzur nolīgumā ir iekļautas klauzulas, kas attiec uz mežu aizsardzību, tiek pieminētas eh, privāto uzņēmumu iniciatīvas, proti neiepirkt gaļu no tiem lopkopjiem, kas ir uh, audzējuši savus lopus uz uh, šīm izcirsto mežu platībām. Dārgie kolēģi deputāti, jā, protams, mums ir darba pilnas rokas. Uh, Mēs turpināsim darbu pie likumdošanas priekšlikuma un to uh, liksim priekšā nākamajā gadā. Ar nepacietību gaidu mūsu sadarbību. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Paldies, ka piedalījāties debatēs. Esam noslēguši debates un darbu esam beiguši līdz 13.30 tagad. Paldies!